Meine Damen und Herren, liebe Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Ich uh, freue mich. Man ir liels prieks, ka mēs varam sveikt mūsu vidū Gruzijas parlamentu priekšsēdētāju Uzupašvili kungu. Ich glaube, dass er in einer sehr interessanten Augenblick kommt. Viņš ierodas pie mums ļoti interesantā brīdī. Mēs šobrīd eh, gatavojam Viļņas samitu. Mums ir uh, izmaiņas Gruzijas politiskajā scenārijā. Izskatās, ka varētu būt iespējama mierīga uh, varas nodošana uh, šādā valstī kā Gruzijā. Uh, Tātad vienreiz tas jau ir iespējams bijis, un cerams, ka tas notiks arī otrais. Tas uh, uh, ir uh, signāls, ka ir attīstījusies uh, funkcionējoša demokrātija, un mēs arī konstatējam, ka asociācijas nolīguma sarunas uh, virzās uz priekšu, un uh, varbūt, ka tas varēs arī tikt noslēgt šis process. Uh, Grūzija, mūsuprāt, ir svarīga valsts, svarīga gan kā tāda, gan arī ģeostrateģiskās atrašanās vietas dēļ. Mēs vērtējam Grūziju kā valsti, kurai ir senas Eiropas kultūras tradīcijas, un, protams, jāpaturprātā arī e, tās attīstība, kas e, mūs saista arī Eiropu ar Grūziju arī Eiropas vērtības un tiesiskums ir būtisks vērtības. Un uh, parlamentu priekšsādātāja kungs, es uh, tiešām augstu novērtētu, ja jūs dalītos ar mums savās pārdomās uh, un vērtējumā par notikumu attīstību jūsu valstī. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Paldies, kā atvēlējāt laiku manai valstī Gruzijai. Un dodat man šo iespēju uzstāties jūsu priekšā, kā arī atbildēt uz iespējamiem jūsu jautājumiem par nesenajiem notikumiem Gruzijā. Pēdējo 23 gadu gaitā, kad Gruzija ir atsākusi savu ceļu uz Eiropu, jūsu atbalsts manai valstī ir bijis būtisks, un par to es vēlos jums pateikt paldies. Un pat tagad fakts, ka mēs dzīvojam mierīgā salīdzinoši vidē, neraugoties uz to, ka vēl aizvien e, plašas Gruzijas teritorijas ir okupējusi Krievija, ir tāpēc, ka Eiropas Savienības monitoringa misija atrodas e, mūsu valstī un drošības pasākumi e, pasargā lietas no tā, lai tās kļūtu vēl sliktākas. Paldies par jūsu uzmanību manai valstī un par sadarbības ceļiem, ko jūs meklējat, lai tā kļūtu ciešāka un tuvāka. Nesenā notikuma attīstīja pirms viņas samita. Vēlreiz to apliecina. Mēs redzam vēlmi palīdzēt mums šajā procesā un novest to līdz veiksmīgam atrisinājumam. Es eh, vairāk kārt esmu apmeklējis Eiropas parlamentāku, bet šī ir pirmā reize, kad esmu šeit kā valdības pārstāvis. Pirms tam Esmu bijis šeit kā opozīcijas līderiem, kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, kā eksperts, un es saprotu, cik atšķirīgi ir izjust šo valdības nastu, šo atbildību, izaicinājumus un uh, atbildību par lēmumiem, kas tiek pieņemti valsts sakarā. Uh, esošā valdība strādā kopš pagājušā gada oktobra un kopš oktobra vēlēšanām ir notikuši svarīgi politiski notikumi manā valstī. Tā ir pirmā reize, kad vēlēšanas notika pārmaiņu vidē, un valstī, kas ir neatkarīga 22 gadus, nevarēja savu izvēli īstenot ātrāk, bet eh, uzklausot priekšsēdētāju sacīto par nepieciešajām izmaiņām nākotnē, kad vēlēšana rezultātā pie varas eh, nāktu jauni cilvēki, ir eh, spēcīgs veistījums un nozīmīgs padoms. Tāpat arī ņemot vērā vienošanos starp mani un iepriekšējiem valdības vadītājiem, tā skaitā prezidentu Sakašvili, uh, nekavējoties pēc rožu revolūcijas. Mana partija un atsevišķas citas partijas, kurām izdevās sakaut iepriekšējo valdību. Mēs sacījām, ka pirmais jautājums valsts demokratizācijā ir tas, kā strādāt pēc vēlēšanām. Diemžēl šis vēstījums netiks atdzirdēts, un viss notika ļoti centralizētā monolītiskā varas sistēmā, kura, kuru visbeidzot jaunā valdība nomainīja. Pēdējo 7-8 mēnešu laikā ir bijis izaicinājumiem pilns periods, jo mēs saskārāmies ar uh, ielas opozīciju, tāpēc, ka nebija vietas opozīcijai parlamentā, pat ne valdībā, un tāpēc izskanēja bažas par to, kas ir nonācis pie varas. Ļoti grūti bija noticēt tam, ka Gruzijā eh, pēc tam, kad pie varas bija pro, nacionāla valdība un nāca pie varas op, eh, opozīcija, varēja domāt, ka šie pārstāvji būtu prokrieviski, kā varētu būt divi atšķi, eh, atšķirīgi politiski grupējumi būt prorietumnieciski. Un šķiet, ka pēdējo sešu, septiņu mēnešu laikā esam pierādījuši to, ka Eh, Gruzijas koalīcija, kurā strādā sešas atšķirīgas politiskās grupas, tā skaitā mana partija, kurās es strādāju jau astoņus gadus, eh, kas ir Aldē eh, grupas locekle. Mums ir konservatīvie valdībā, kas uztur kontaktus ar savām māsu partijām Eiropā. Un mums ir jaunā Ivanišvili partija, ko dēvē par Gruzijas sapnis. Tā nosaukums ir tāds pats kā koalīcijas nosaukums. Viņi sadarbojas ar sociāldemokrātiem Eiropā. Mums ir Nacionālai fórums, mums ir Rūpniecības partija. Tātad koalīcija ir samērā um, e, daudzveidīga, bet mums ir izdevies uh, pierādīt to, ka ar politikas darba kārtība Gruzijai nav mainījusies, un vislabākais pierādījums ir parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta martā, kas tika sagatavota sadarbojoties vairākumam un mazākumam. Mazākums šeit būtu apvienotā nacionālā partija un kas tika pieņemta kopā, un šis dokuments vēlreiz pasvītroja mūsu strateģiskos mērķus. Mēs skaidri norādījām to, ka Eiropa ir mūsu gala mērķis un Eiropas integrācijai, NATO integrācijai alternatīvu nav, mēs pat ne par ko citu nedomājam. Lai mūsu valstī nodrošinātu mieru, labklājību, drošību. Tomēr ir dažas jomas, kurās jaunā valdība ir ieviesusi atšķirīgas jaunas pieejas, piemēram, Runājot par problēmu risināšanu ar Krieviju. Mēs apzināmies, ka neko nevar izdarīt un nekas nevar notikt un nevar apstrīdēt mūsu int Eiropas integrācijas apņemšanos. Un, ja mēs saskaramies ar kaut ko, kas ir pretrunā ar to, tad tā nav opcija mums. Tajā pašā laikā mēs rūpīgi izturamies pret konsultantu viedokļiem, kuri norāda uz nepieciešamību pēc attiecību normalizācijas ar Krieviju. Mēs esam sagatavojuši kontaktu grupas, premjeras ir iecēls īpašu sūtni at, attiecībām ar Krieviju un ir notikušas trīs sarunu kārtas par to, kā Krievija ievieš eh, PTO Eh, noteikumus, atverot gru, tirgu Gruzijas produktiem. Gruzijas pilsoņi, kuri simtiem tūkstošu dzīvo Krievijā, par to, kā viņi var apmeklēt Gruziju, apmeklēt savus radiniekus, tā tad vīzu jautājums un citi, tas ir saistāms ar e, transporta jautājumiem, jo pēc 2008. gada notikumiem tika pārtraukti lidojumi starp Vilisi un Maskavu. Un tāpat runājot par tādiem jautājumiem kā drošība, muitas savienība, ko piedāvā Krievija, kas mums nav pieņemami, un mēs paturam savu līniju. Un ar gandarījumu ziņoju, ka saruna procesā par pirms Viļņas samita ir panākts labs progress, un mēs ceram, ka mums izdosies nosniegt asociācijas nolīgumu ar visiem nepieciešamajiem atribūtiem. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka mums ir paveicams savs mājas darbs, lai mēs varētu visiem apliecināt to, ka sadarbība ar Gruziju ir nozīmīga un ka mēs varam būt uzticami partneri, piemēram. Darba kodeks par kur nevarēja vienoties Gruzijas valdība un starptautiskās organizācijas, ne tikai starptautiskā darba organizācija, bet arī citas. Un šajā sakarā ir paveikts nozīmīgs intensīvs darbs, kas ir prasījis pusgadu, un mēs esam pieņēmuši grozījumus darba kodeksā, ko ir pieņēmuši ILO starptautiskie eksperti, E, uzņēmēju, apvienības, politiskie spēki, un mūsuprāt, tas varētu būt nozīmīgs solis uz priekšu, lai e, mūsu likumdošanas standarti atbilstu Eiropas standartiem. Tāpat arī esam pieņēmuši noteikumus par personas datu aizsardzību un aptuveni pirms divām nedēļām. Īpaši da, da, personas datu aizsardzības inspektors tika iecelts, kas tika izvēlēts no NVO grupu pārstāvjiem. Got... Pat šajā sakarā mums ir bijušas nopietnas problēmas, tāpēc, ka Policija ir noskaidrojusi policijas arhīvos simtiem nelegālu ierakstu veiktu gadu garumā, un daudzu cilvēku, ne tikai politiķu, privātā dzīve ir ierakstīta, reģistrēta un skaidru iemeslu pēc turēta arhīvos. Iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu šos ierakstus iznīcināt, klātesot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas pārliecinātos, ka visi šie ieraksti tiks iznīcināti un tāda ierakstīšana vairs neatkārtosies, ņemot vērā it īpaši šādu materiālu noplūdi. Tika arestēts un atstādināts e, iekšlietu ministra vietnieks. Mēs esam sākuši nopietnas tiesu reformas. Pirmo reizi Grozijas vēsturē tiesneši var ievēlēt savus pārstāvjus augstākajā tiesā. Pirms divām nedēļām notika slepenā balsošana, kur ik viens tiesnesis varēja norādīt savus kandidātus. Agrāk tiesvadītājiem bija ekskluzīvas tiesības izvirzīt kandidātus, un tiesu sistēma kļūst reāli neatkarīga šobrīd no politiskajiem valsts vadītājiem. Mēs esam sākuši ambiciozas reformas pašvaldību jomā, ciešā sadarbībā ar attiecīgajām institūcijām. Tiek gatavots likuma projekts, pārņemot atsevišķu Austrum Eiropas, konkrēti Polijas pieredzi, sadarbojoties ar šīs valsts ekspertiem, un mēs strādājam pie šie jautājumiem. Līdz šim mums bija ļoti centralizēta pārvaldības sistēma, kas bija efektīva atsevišķa mērķa sasniegšanai, bet nebija efektīva liekot iedzīvotājiem apzināties atbildību pār savu eh, dzīvi. Mēs esam veikuši reformas imigrācijas, migrācijas likumos. Drīzumā šis eh, likums tiks skatīts parlamentā, mēs ļoti nopietni pret to izturamies, it īpaši ņemot vērā virzību ar vīzu liberalizācijas jautājumiem. Līdz šim mēs uzskatījām, ka Gruzija bija pārāk brīva šajā ziņā, un Gruzija ir bezvīzu režīms ar vairāk nekā simt pasaules valstīm, kas, protams, ir jāsakārto, mums ir jābūt lielākai kārtībai uz mūsu robežām. Tālāk minoritāšu jautājums, kas ir e, kritisks jaunām demokrātijām. Antidiskriminācijas likums parlamentā tiks skatīts septembrī, un ir konkrēti soļi paveikti jau, bet tagad ir pirmā reize, kad valsts premjers ļoti stingri skata šos jautājumus un savos paziņojumos un lēmumos skaidri norāda to, ka ik viens attaisnojums jebkurai minoritāšu diskriminācijai, vai tā būtu reliģiska, seksuāla, etniska valodu minoritāte, netiks tolerēta. Un atceroties 17. māja notikumus, vairāk cilvēki ir arestēti, notiek izmeklēšana, taisa skaitā. Uh, eh, pret diviem div, Grūzijas pareisticīgo baznīcas pārstāvjiem, kur bija iesaistīti nelikumīgās darbībās uz ielas. Mēs turpinām sadarbību ar NATO spēkiem Afganistānā. Diemžēl Pēdējā mēneša laikā mēs esam zaudējuši desmit karavīrus, kas ir viena trešā daļa no uh, Grūzijas bojā gājušajiem trīs gadu laikā, kopš mēs esam šajā kontingentā, bet mēs skaidri norādījām, ka šo notikumu dēļ mēs neatkāpsimies, neraugoties uz augsto emociju līmeni, un valdības skaidri norādīja to, ka mēs ņemot vērā mūsu apņemšanos sadarboties ar Eiropas Savienību, tā skaitā Malī, mūsu profesionāļi ir gatavi piedalīties šajās misijās. Every... Mēs mēģinām turpināt veicināt visus panākumu stāstus, ko ir uzsākusi iepriekšējā valdība, un tajā pašā ris laikā risināt uh, Eh, problēmas, kas ir ra radušās. Cilvēki liek uz mums augstas cerības, jo mēs dzīvojam valstī, kur 50 cilvēki šķiet uzskata, ka viņi ir bez darba, 45% ģimeņu ir pietiekušās uh, sociālu uh, pabalstu saņemšanai jo uzskata, ka tās dzīvo zem nabadzības eh, sliekšņa. Un tie panākumi, kas tika panākti valstī pēdējo gadu laikā, diemžēl nedēva iespēju atrisināt problēmas pilsoņiem mūsu valstī, un mums ir ļoti cieši pie šiem jautājumiem jāstrādā. Vēlreiz gribu pateikties jums par uzmanību, palīdzību, atbalstu, par jūsu gatavību uzklausīt Gruzijas balsi un par jūsu jautājumiem un ieteikumiem, ko mēs augstu vērtējam, un mēs uzskatām, ka varam turpināt strādāt šajā virzienā un jau gada beigās mēs varēsim ziņot, ka Gruzija ir uz augstāka integrācijas līmeņa ar Eiropas Savienību. Un ka tas E, palielinās mūsu iespēju skaitu. Lielas paldies! Gribētu tādu sā diskusiju. Pirmais runātājs Līzeka kungs, viņš ir mūsu referents par Grūziju. Thank you very much, Sherman. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu poļu valodā, lai izteiktos precīzāk. Um. <laughs> Chciałem zacząć, witając pana przewodniczącego. Es gribētu jūs sirsnieks veikt. Mēs tiekamies eh, ik pa divām nedēļām. Es domāju, tā ir ļoti laba zīme. Sākumā es gribētu sirsnieks pateikties, bet eh, šodienas situācijā mums eh, ir jāpainās ar Uzupašvili kungu, jo bijušais eh, ministra prezidents uzsācis badastrieku, tas ir tādēļ, jo viņam tika aizliegts eh, tikties ar eh, savu ģimeni, turklāt viņam nav pieeja televīzijas kanāliem. Saskaņā ar Gruzijas likumiem viņam vajadzētu būt šādai iespējai. Kā jau sākumā teicu, vēlētos izteikt pateicību. Gribu jums priekšsēdētāja kungs pateikties par to, ka jūs sadarbojaties ar opozīciju parlamentā un uh, darāt to tādā veidā, kā tas ir parasti demokrātijā. Mēs zinām no Bakrātas kunga, no opozīcijas pārstāvja, ka viņš šo sadarbību vērtē kā ļoti labu. Protams, tas nav vienkārši ir politiskā spriedze, bet tomēr šī sadarbība notiek uh, ļoti labi. Es vēlētos jums teikt paldies arī jums par sadarbību ārlietu jomā. Tā ir zīme, ka sadarbība notiek konstruktīvā veidā. Tās partijas, kas ir pie varas, ļoti labi sadarbos ar opozīciju. Es domāju, ka iesāktais virziens ir tāds, kuru mēs varam atbalstīt. Par iekšējiem jautājumiem, kurus jūs jau arī pieminējāt, es vēlētos teikt sekojošo. Priekšādātājs un ministru prezidents pagājušajā apmeklējumā Gruzijā neslēpa, ka situācija ir samērā saspringta, un lūdzu neuzskatiet to par personīgu uzbrukumu, bet eh, jūs pārstāvat eh, valdības koalīciju, un ne tikai jūs pašu un jūsu partiju. Tādēļ es gribētu jūs lūgt, vai drīzāk uzdot jums jautājumu, kā jūs uh, uzskatāt, kā valdības koalīcija, kādam vajadzētu būt modelim, kā darbojas jūsu demokrātiem, kā tai vajadzētu darboties. No ārpus raugoties, kaut arī varbūt jūs nelabprāt uh, saskatīties šādu salīdzinājumu. Es gribētu tomēr pajautāt, vai situācija Gruzīņā nav līdzīga kā Ukrainā, kur uh, bijusi ministra prezidenta tika apcietināta un uh, līdzīgi apvainojumi tagad ir arī pret bijušo premjerministru Merapšvili. Situācija ir līdzīga. Protams, ka ir arī zināmas atšķirības. Timošenko kundze. atrodas daudz labākā cietumā, ja tā drīkstētu teikt. Viņai vismaz ir piekļuve televīzijai un uh, informācijas kanāliem. Tādēļ mans jautājums, kā jūs uzskatāt, kāds ir nākotnes modelis, kā vajadzētu sarunāt opozīcijai ar valdību? Paldies, paldies priekšsēdētāji. Usupašvili kungs, vispirms uh, apsveikšu Grūziju ar to, ka tā, tā ir izdevusies uh, mierīga varas nodošana, jo pirmo reizi uh, valsts vēstule, vēsturē uh, tas notika bez asins izliešanas. Grūzija līdz iepriekšējām vēlēšanām bija vienas partijas valsts. Un tajā bija tikai viens autoritārs līderis, kas vadīja valsti. Nebija opozīcijas, ne parlamentā, uh, nebija sadarbības uh, ar indivīdiem, kas darbojās opozīcijā, tāpēc man ir prieks, ka Līsaka kungs tagad aicina uh, veidot sadarbības starp valdību un opozīciju, jo tas ir tieši tas, uh, kas Gruzijai pietrūka un kas Gruzijai ir vajadzīgs. Gruzija ir pārejas periodā no vienas partijas uz daudz partiju sistēmu. Ir jāveic visas reformas, Eh, tās ir jāveic eh, mierīgi. Valdošajām partijām ir jāizvairās no eh, tām kļūdām, tiem slazdiem, kuros ir iekritusi iepriekšējā valdošā partija. Viens no šādiem slazdiem, kurā varētu iekrist jaunā valdība, būtu tāda kā politiskā atriebība. Mēs zinām, ka Gruzijas sabiedrība vēlas, uh, lai uh, zināmā taisnīguma panākšana notiktu. Mēs zinām, kāda ir situācija uh, cietumos. Uh, uh, ir simtiem cilvēku, kas ir saskārušies ar uh, um, sliktu attieksmi cietumos, viņiem ir gan fiziskas, gan uh, garīgas uh, rētas, un viņi, protams, vēlas, lai kaut kas uh, notiktu. Un ir apmēram 9000 cilvēku, kuru uh, īpašums ir konfiscēts iepriekšējās valdības laikā. Protams, šie uh, cilvēki vēlas kaut kādu taisnīgumu. Jautājums ir, ko var darīt parlaments, kā palīdzēt uh, šajā taisnīguma atjaunošanas procesā šiem un citiem cilvēkiem, bet tā pašā laikā ne uh, paļauties kārdinājumam uh, īstenot politisku atriebību, jo, kā jau Lisa kungs teica, kas ir svarīgi, svarīga ir sadarbība ne tikai ārlietu jautājumos, bet arī uh, Uh, vietējo reformu jautājumos starp uh, tagadējo valdību un opozīciju, lai Gruzija uh, ietu pa uh, šo ceļu uh, uz pilnvērtīgu demokrātiju, ievērojot cilvēktiesības, pamatiesības un tiesiskumu. Priekšsēdētāji kungs, vai man vēl ir laiks vienam jautājumam par attiecībām ar Krieviju? Uh, Tbilisī mēs teicām, ka mēs pilnībā atbalstām Gruzijas e, teritoriālo integritāti. Es personīgi un mana politiskā grupa mēs pilnībā atbalstām attieksmes maiņu pret Krieviju. Krievija un Gruzija vienmēr būs kaimiņu valsts, par to nav šaubu. Tātad zināma attiecība normalizācija būtu būtiska. Jūs izrādāt uh, labo grību, un premjeras to izrāda, bet no otras puses uh, ir tā sauktā uh, administratīvās robežas uh, padarīšana par uh, īstu robežu. Tātad mēs redzam šo robežas nostiprināšanu šajā administratīvajā zonā. Tas bija tāds jautājums, tā divu kilometru ieskriešanos. Jā, tiešām tāda gara ieskriešanās. Nēcas kundz, lūdzu. Prie, priekšstādātāja kungs, kopā ar Ročeku un Līzeku kungu. Es arī biju delegācijas sastāvā, kas pavisam nesen apmeklēja Gruziju. Parlamenta priekšsādātāja kungs, mēs viens otru pazīstam jau vairākus gadus, un man ir bijis liels gods un prieks uh, uh, tikties ar jums un jūsu partijas pārstāvjiem un sveikt jūs liberāļu saimē un sniegt jums uh, visu atbalstu, kāds mums ir bijis iespējams pēdējos gados. Un man ir liels prieks tagad uh, redzēt jūs šajā amatā un konstatēt, ka šajā pozīcijā jūs eh, darāt visu, kas ir jūsu spēkos, lai nodrošinātu parlamenta labu funkcionēšanu. Parlaments arī ir pārdzīvojis eh, tādu ļoti eh, smagu Uh, periodu, un pirms mazākā divām nedēļām mēs bijām Gruzijā un tikāmies ar tagadējās opozīcijas pārstāvjiem, kas uh, kādreiz bija uh, līderu partijā un otrādi, un mums bija iespēja izjust to spriedzi, kas pastāv. Un tā pašā laikā arī novērtēt, ka ir arī liela vēlme pārvarēt šo spriedzi un Eh, strādāt kopā, lai sagatavotu Gruziju, Gruzijas eh, sabiedrību nākotnē. Un tomēr, eh, parlamentu priekšsādātāja kungs, es nevaru nepieminēt to, ka es nejūtos īpaši komfortabli uh, um, redzot, ka tiek arestēti eh, bijušie politiskie līderi, protams, tas nav mūsu ziņā vērtēt, vai ir iemesls šiem arestiem, vai uh, ir veikti kādi krimināli nodarījumi vai nē. Un tomēr fakts, ka uh, varētu rasties aizdomas, ka šeit ir eh, zināmas atriebības uh, eh, aukas visā šajā procesā. Uh, ka tiek īstenot zinām attiebība, tas jau vien mūs padara nedaudz eh, satrauktus un uh, liek prasīt skaidrojumus un cerēt, ka jūs savās atbildēs varēsiet mums apliecināt, ka tie centieni, kas eh, tagad tiek īstenoti tieslietu sistēmā, uh, ka reformas tieslietu sistēmā attieksies arī uz izmeklēšanas un tiesas procesu jautājumiem. Un es ceru, ka jūs mums varēsiet sniegt tādas nomierinošas atbildes. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Laika nav daudz. Viņas samits tuvojas. Tātad uh, nav laika, uh, lai izteiktos pārāk diplomātiski priekšsēdētāji kungs. tā nav bijusi mierīga varas nodošana, ko jūs aprakstījāt uh, Grūzijā, jo jūsu valdība īsteno selektīvo tiesvedību, un tas nozīmē, ka miermīlīga varas nodošana ir beigusies. Eh, Grūzijas valdība ir izvēlējusies šo bīstamo ceļu, politisko atriebību, po, opozīcijas apspiešanu, un tas attiec arī uz bijušo premjeru Marakašvilī. Eh, Manuprāt, uh, sarkanā līnija jau ir pārkāpta, līdzīgi kā Ukrainas gadījumā. Un šodien, tā kā ir šie dažādie pasākumi pret uh, opozīciju, situācija ir pat smagākā Ukrainā, ja man būtu jāsalīdzina. Šīs deklarācijas par izvēli, par labu Eiropai, kas uh, skan tik ļoti jauki mūsu ausīs, nav ticams, nav pamatots, redzot faktus. Uh, Gruzijas valdība un tieslietu sistēma pārkāpj Eiropas demokrātijas standartus un uh, nevar uh, likt cietumā uh, opozīcijas līderus, un te nav runa par uh, uh cilvēktiesībām, te ir runa par uh, tiesiskumu. Būtu labi, ja jūsu vēlmes un uh, eiropeiskā izvēle būtu patiesa, ja uh, jūsu valdība mainītu savu selektīvās tiesvedības praksi, jo, ja tā nebūs, tad uh, asociācijas noliegums un uh, Eiropas perspektīva jūsu valstī uh, nebūs iespējama. Eiropas Savienība nevar uh, atļauties uh, īstenot vairāk par mazāk, Uh, doktrīnu, jo tad tā būtu jāpārskata arī citās valstīs. Mans ieteikums, kā dienvidu kaimiņu valstu uh, ziņojumu referentam, nu, es nevarēšu ieteikt atbalstīt asociācijas uh, nolīgumu noslēgšanu ar Gruziju, ja situācija nemainīsies, neuzlabosies līdz viņas samitam. Paldies! Thank you for coming, Mr. Speaker. Paldies, ka ieradāties, parlamenta priekšsādātāja kungs. Es arī augstu vērtēju to, ka jūs arī nesen pie mums bijāt, bija arī ārlietu ministre, un viņa ļoti atklāti runāja diskusijās ar daudziem no mums. Un eh, pēc tā, ko teica Ročekungs, gribētu jums pajautāt, vai jūs tiešām uh, uzskatāt, ka jūsu centieni uzlabot un normalizēt attiecības ar Krieviju uh, tiek pozitīvi uztverts no otras puses. Un jo īpaši tajās eh, zonās, kur ir eh, Krievijas militāra okupācija. Un gribēju pajautāt, jūs minējāt šo te epizodi, kas, acīm redzot, nav tāds īslaicīgs pasākums, tas notiek jau vairākus gadus, proti, ka tika vākti personas dati, lai īstenotu šantāžu pret zināmiem cilvēkiem. Un eh, jūs šķiet uh, gribējāt ar to pateikt, ka bijušais iekšliet ministrs bija iesaistīts, bet vai tas ir kaut kas tāds, kur ir uh, saikni tikai ar iekšlietu ministru, vai varbūt arī ar cilvēkiem, kas ir uh, tuvi bijušiem premjeram, kurš ir cietumā, tātad vā, kādu iemeslu dēļ, kādas uh, kriminālas apsūdzības, ja vispār tiek izvirzītas pret bijušo eh, premjeru, vai tomēr tas, kā tas tiek teikts, ir politiskās atriebības un selektīvās tiesvedības uh, simptoms. Vēl jūs minējāt, ka jūsu vīzu sistēma esot pārāk liberāla, un um, tas droši vien varētu būt saistīts arī ar jūsu valsts spēlēto lomu uh, organizētās noziedzības un korupcijas kontekstā visā reģionā. Vai jūs cenšaties to apkarot, vai tas ir jums prioritārs jautājums jūsu iekšējās reformās? Paldies! Uh, thank you, Mr. President. Uh, very warm welcome. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam parlamentu priekšsēdētāju mūsu vidū. Uzklausot jūsu aprakstu pašam sev kā uh, valdības pārstāvim. Partija, kas pārstāv intereses parlamentā. Varbūt šeit kaut kas pazuda tulkojumā, taču es eh, neapzinājos, ka es esmu valdības ministrs, domāju, ka esat parlamenta priekšsēdētājs. Tomēr Grūzijas sapņa eh, politika, ņemot vērā iepriekšējās valdības eh, paveikto un ņemot vērā manas grupas saiknes ar Gruzijas konservatīviem, gribu uzdot jautājumu par ārpolitikas aspektu, nerunājot par uh, Eh, valdība, bet jūs kā, eh, jums kā parlamenta priekšsēdētājs aizstāvis ar Dienvidu Kaukāzu. Vai labākas attiecības ar Maskavu uzlabot attiecības ar jūsu kaimiņu valstu Armēniju? Esmu liels Armēnijas draugs un šobrīd eh, Eh, ņemot vērā ciešās Azerbaidžānas attiecības ar Turciju, šī valsts eh, ir iespiesta ar Azerbaidžānu un Turciju. Un kādas ir jūsu attiecības ar Turciju un ko tas varētu nozīmēt eh, jūsuprāt un kā ietekmē Turcijas Eiropas centienus? Nākošais runātājs Salafranka. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. par eh, uzstāšanos šodien Eiropas parlamentāru lietu komitejām. Esmu koordinators no Tautas partijas grupas, bet uh, Negribu uzdot jautājumu šajā kapacitātē. Jau uzstājās Līzekungs, Airu Šavolska kungs par mūsu grupas nostāju, bet drīzāk gribu to uzdot kā jūsu valsts draugs, es par tādu sevi, sevi uzskatu, un kā parlamentā deputāts, kurš ir atbalstījis e, saišu stiprināšanos starp Gruzīnu Eiropas Savienību. Un aizstāvot jūsu eh, nolīgumu starp jūsu valsti un Eiropas eh, parlamentu. Un šajā sakarā parlamentu priekšsētātāji gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs apzināties tās problēmas, e, kādas raisa pārejas process e, jūsu valstī starptautiskajā sabiedrībā? Un šis pārejas process nav bez ideoloģiskas pieskaņas. Uh, Bet mēs gribētu, lai šis pārējais process noritētu vislabākajos demokrātiskajos apstākļos. Domāju, ka nav piemēroti valstī, kura sevi uzskata. Kā selektīvas justīcijas process varētu tikt izmantots un uh, Eh, ka tas varētu tikt izmantots eh, kā pasākums, lai eh, vērstos pret politiskiem oponentiem, disidentiem. Un jau Gomešs kundze uzdev konkrētus jautājumus, taču nepārkāpjot neviena nevainības prezumciju, vai nevajadzētu tomēr, lai veicamie pasākumi tiesu, tiesiskuma ziņā būtu mazāk drastiski nekā no. Un lai Līzeka kunga pieminētie e, nosacījumi tiktu, e, tiktu piemēroti. E, maigākos apstākļos, vai arestam vispirms, pirms aresti nevajadzētu piemērot Māris arestu. Tomēr visa šīs situācijas, kas attīstās jūsu valstī, kas varētu graut procesu ticamību starptautiskās eh, sabiedrības eh, acīs. Es domāju, ka šie pārējais procesi saku to no savas pieredzes, tiem vajadzētu e, noritēt bez selektīvas justīcijas pazīmēm. Un es gribu vēlreiz jums pateikties šodien par klātbūtni un gribu e, pateikties jums par labas gribas parādīšanu. Paldies, priekšsēdētāji! greet you also and... Priekšsēdētāji, gribu sveikt jūs Eiropas parlamentā. Un pārstāvot Sloveniju, gribu norādīt, ka vienmēr ir pastāvējuši kontakti starp Sloveniju un Grūziju, politiskā kultūras eh, pat eh, tālajos laikos kad mūsu neatkarības redzējums bija ļoti tāls un vēlmi līmenī. Es gribētu pievienoties visiem tiem kolēģiem, kuri pauda bažas par politisku atriebību un pievienoties tiem, kuri pauda bažas par cietumsodiem pēc īsiem procesiem tikai tāpēc, ka viņi pārstāvēja iepriekšējo valdību. Un es gribētu aicināt jūs, un jūs izklausāties kā demokrātiska persona, aicināt valdību izturēties piesardzīgi. Domāju, ka dažkārt šajā parlamentā. Tad, kad mēs aizstāvam mūsējos pret tiem, kas nav mūsējie, tas neizklausās visam e, ticami. Un mēs mēģinām slavināt tos, kas mums ir politiski tuvināti, un vērsties pret tiem, kam ir politiski atšķirīgi viedokļi. Tomēr atsevišķi principi, manuprāt, ir svarīgi, un viens no tiem ir uh, Eh, neizjust atriebības alkas. Un gribu uzdot jums jautājumu par to, vai jūsuprāt vēl pastāv iespēja enerģija jūsu valstī un reģionam uzsākt iniciatīvas, lai risināt atvērtās reģiona problēmas, sākot ar Kalnu Karabahas problēmām un turpinot ar citām, kas jau izskanēja eh, attiecībā uz divpusējām attiecībām ar reģionu valstīm, un domāju, ka būtu ļoti noderīgi, ja idejas par to, kā risināt problēmas, nākt no jūsu puses, vai tas būtu sadarbības rezultātā un ceļot uzticību starp kaimiņu valstīm jūsu reģionā. Kā jūs redzat šādu iespēju? Paldies! Paldies! Un tagad vārds jums, parlamenta priekšsēdētāji. Paldies jums par ļoti interesantiem jautājumiem un komentāriem. Es tos visus pierakstīju bet, diemžēl, man nebūs pietiekam daudz laika, lai atbildētu pienācīgi uz šiem ļoti būtiskiem jautājumiem, bet, nu, es darīšu, ko varēšu. Sākšu ar to, kas es esmu. Es pārstāvu valdību vai ko es pārstāvu. Es pārstāvu uh, Gruzijas uh, sapņu koalīciju un uh, uh mēs uh, esam. Uh, Tāpat kā jūsu partijās, visās koalīcijās mums ir politiskas saiknes, jaunas uzņemos atbildību kā politiķis, tā pašā laikā es arī uzņemos atbildību par parlamenta darbu. Un kā parlamenta priekšsēdētājs, kā es varu at uzņemties atbildību par parlamenta lēmumiem, nu to es nezinu. Tā ir tāda varbūt interesanta pieeja. Bet jā, šeit es pārstāvu Gruzijas sapņu koalīciju. Uh, Un eh, tāpēc arī tiku šeit ielūgts un nevis lai runātu par procedūrām parlamentā. Tātad es jums izstāstīju, kas es esmu, un arī tā esmu at gatavs atbildēt uz jautājumiem, cik to varu. Jautājums par Krieviju un jauno valdību. Un vai Krievija uh, iet pozitīvā virzienā? Nē, Diesko daudz uh, nē, ir, protams, sarunas par šiem jautājumiem, um, par kuriem Krievija atteicās runāt, sakot, ka nav jēgas runāt ar prezidentu Sakašvili un viņu valdību, un tagad ir tāda uh, zināma vēlme runāt par uh, zināmiem jautājumiem ar Ivanišvili. Un zināmi panākumi ir, nekāds lielais progress gan nav. Uh, tātad par Gruzijas vīna uh, ievešanu Gru Krievijas teritorijā ir šie ja mazie jautājumi, un tomēr ir arī citi jautājumi. Problēmas, kas ir par šo administratīvo robežu. Tas liecina par kaut ko citu. Tātad saskaņā ar manām aplēsēm Kremlis nejūtas eh, komfortabli šajā situācijā, kad Gruzijas valdība gatavojas, tātad ir gatava runāt par konkrētiem jautājumiem. Eh, viņiem ir eh, divas galējības. Vai nu viņi saka nē visam, ļoti radikāli, tātad, ja viņi saskars ar šādu attieksmi, tad viņi zina, ko darīt, vai arī, ja kāds pacēla rokas un saka, ņemiet valsti, ņemiet, ko jūs gribiet. Un tagad, kad Gruzijas valdība uh, novilka ļoti skaidru līniju, pasakot, ka mēs eh, tālāk par to neiesim, eh, proti, lai negatīvi neietekmētu mūsu NATO un Eiropas integrāciju. Mēs par to pat nerunāsim, bet pārējais viss ir eh, pieejams sarunām. Varbūt šāda pieeja nešķiet īpaši ērta Krievijai, un viņi varbūt zināmā mērā testē Gruzijas līderus, vai viņi uh, rīkosies tā, kā sāka Švīlī 2008. gada augustā, vai varbūt eh, kā citi mūsu kaimiņos. Tas ir tas, kas tagad notiek, bet mūsu politika ir ļoti atvērta un godīga, un mēs eh, tā arī sakām Krievijai, ka mēs neiesaistīsimies pārāk daudz ar viņiem diskusijās. Viņi centās uh, uh, Ženēvas eh, sarunas eh, uzskatīt par netik svarīgām, un eh, tāpēc viņi varbūt centīsies mūs iesaistīt tiešos kontaktos par robežu jautājumu vai citiem jautājumiem, bet mēs radījām ļoti skaidru signālu, ka tas nenotiks. Tātad sarunas par vīnu un produktiem ir tieši arī par to, un sarunas par drošību un uh, tam līdzīgiem jautājumiem, tas notiek Ženēvā, un šo formātu mēs nemainīsim. Un šobrīd man nav nekas vairāk uh, sakāms, proti, ka tur būtu kaut kāda rezultāta, bet mēs uh, uzskatām, ka šeit nav nekādu alternatīvu, un neviens mums arī nekādas alternatīvas nav ieteicis. Mēs visu laiku turpinām uh, konsultācijas ar mūsu draugiem no NATO, ES, un tas viss Krievijai ir zināms proti, ka nav citu komunikācijas eh, veidu, saziņas veidu, un tā ir mūsu politika, ko mēs turpināsim. Šie eh, lielie jautājumi reģionā Abhāzija, Kalnu Karabaha, Dienvidosetija, nu jā, es nedomāju, ka tagadējā Krievija spēja uzņemties jau kādas iniciatīvas. Manuprāt, mēs uh, palaidām garām iespēju uzreiz pēc rožu revolūcijas, un 2008. Eh, gada augustā arī mēs šādu iespēju zaudējām. Mēs varējām izrai, izvairīties no šīs situācijas, kāda ir izveidojusies Gruzijā, un um, varēja izvēlēties gudrākas izvēles. Jā, protams, mums ir jāatzīst, ka šobrīd Gruzija nevar nākt klajā ar jaunām iniciatīvām. Mēs cenšamies attīstīt valsti, eh, teritoriju eh, daļu, kas nav okupēta, kas ir Gruzijas valdības kontrolē. Mēs vēlamies saglabāt mieru, un eh, mēs tieši pie šāda secinājuma arī nonākam. Diemžēl mēs nevaram šobrīd uh, pozitīvi iesaistīties Kalnu Karabahas konfliktā. Uh, tieši šīs situācijas dēļ. Kas attiecas uz uh, mūsu kaimiņu valstīm - Armēnija, Azerbaidžāna, Turcija un tā tālāk, visi, kas uh, seko ziņām, saprot, um, cik um, sarežģīti Gruzijai ir uh, saglabāt attiecības ar visiem. Mēs to cenšamies darīt, Mums ir labas attiecības ar visiem, tātad tas mums izdodas, bet uh, tur ir jāiegulda darbs katru dienu. Ar Azerbaidžānu mēs runājam par jauniem projektiem, enerģētikas jomā, par transporta koridoriem. Um, diemžēl Armēnija tur nepiedalās, uh, Gruzija. Uh, Mēs gribētu, lai Armēnija iesaistāt, mēs gribētu uzlabot drošību visiem, bet tas, diemžēl, nav iespējams. Tā pašā laikā gribētu tikai vēl pieminēt vienu lietu. Iepriekšējā valdība atzīda, atzina Čērkisu genocīdu. Un uh, Tātad armēņi šos iemeslus eh, ļoti labi saprot, un mēs to nedarām. Tieši tāpēc, ka šis jautājums ir ļoti delikāts, jo ir arī jāpadomā par Turciju. Šāda te politika pret uh, Krievijas teritorijām Ziemeļkaukazā, manuprāt, nebija produktīva, un tas neko labu nākotnē nenesīs, jo šādās lietās mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un to mēs arī tā darīsim. Par vīzām un cilvēku brīvu kustību mums ir jāatrisina šis jautājums. Un, kā jau teicu, gan iekšlietu un gan tieslietu ministrijā tiks radīts jauns aģentūras un tiks veidota uh, normāla datu uh, vākšanas sistēma, lai nodrošinātu robežu drosību, kas attiec uz organizēto noziedzību. Es ceru, ka šīs te apsūdzības par to, ka notiek uh, uh šīs sliktās lietas Gruzijas teritorijā, es ceru, ka tās ir nepatiesas un uh, man vismaz nav nekāda pierādījuma, ka tas notiek. Uh, Mēs kontrolējam savus robežas uh, par selektīvā tiesiskuma jautājumu. Deviņu gadu periodā 99,9% uh, ierēģņu no paša zemākā līdz pat augstākajam uh, līmenim bija apvienotās nacionālās kustības, tātad viens partijas biedri. Un uh, tātad visi uh, gadījumi, visas lietas, kas notika deviņu gadu laikā un kas ir izmeklētas un kur ies, uh, ierīts, ie, iestādes varētu būt iesaistītas, tās nenovad pie republikaņu partijas pārstāvjiem, uh, kur es pārstāvu, jo vispārējie tika izslēgti no piekļuvas varai. Tātad nav jābūt pārsteigtiem, ka visas izmeklēšanas uh, par šiem uh, cietumskandāliem, kurš tad varētu būt atbildīgs par uh, šo sistēmu, par sistemātiskajiem spīdzināšanas gadījumiem vai uh, filmēšanu. Uh, Vai tas uh, varēja notikt uh, vietējās policijas līmenī? Materiāli uh, tiek glabāti iešliet ministrijas galvenajā mītnē, un tas notika bez augsta līmeņa ierēģu iesaistas. Patiesībā mums šeit ir darīšana ar milzīgu problēmu. Tūkstošiem cilvēku sūta vēstules, sakot, ka paraksts uz uh, Uh, tātad, ka ir viņu paraksts uz papīra, uh, ka viņi uh, uzdāvina savu īpašumu valdībai, ka paraksts ir sniegts zem spiediena. Tātad, kurš varēja izdarīt šādu spiedienu uz pilsoņiem? Opozīcijas pārstāvi, kurš tad varēja panākt, ka šāda sistēma darbojas? Parlamenta izveida, kurā mēs strādājam, un jūs to apmeklējāt, uh, Tas maksā divs, maksāja 200 miljonus dolāru eh, Gruzijai. Tātad eh, pēc, sešu mēnešu pēc mūsu nākšanas eh, pie varas tika veikta izmeklēšana, kurš maksāja šos rēķins, jo ēka nav pabeigta, nav tādu vispārīgu plānu. Un tā, tā neatbilst nekādiem standartiem. Un ko mēs konstatējam ir tas, ka tas nenāca no budžeta tika izveidota īpaša institūcija, valsts, tātad valdības īpašums tika nodots šai institūcijai, un pēkšņi viens hektārs zemes tika pārdots par desmitkārt augstāku cenu nekā tirgus cena tajā laikā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka uh, mūsu tiešlietu ministrija sniedza šādu uh, padomu, šādu ieteikumu pirkt šo um, zemi, jo vajadzīgi tā bija, lai būvētu parlamentu. Nu, viņi samaksāja desmit reizes vairāk nekā tirgus cena. Ko tad darīt šādos gadījumos un kā mēs varam arī izsināt šādus jautājumus? Mēs uh, uh, saņemam padomus. Uh, jā, tur varētu būt, uh, zinām, pārkāpumi, bet jums tie jāaizmirst, jo savādāk jūs apsūdzēs politiskā atriebībā. Uh, Es gribētu teikt, ka mēs esam gatavi šādiem apvainojumiem, tāpēc mēs uh, arī iepriekšējai uh, valdībai uh, esam gatavi dot amnestiju visiem līdz ministru vietnieka līmenim ne augstāk par to, jo mums ir arī atbildība Gruzijas tautas priekšā, jo Grūzijas iedzīvotāji ir valsts uh, īpašnieki un viņi uh, ir upuri šādās situācijās. Un ja tas ir tas uh, padoms, ieteikums aizmirst un piedot visiem, nu, tad mums ir vajadzīgs padoms arī par kaut ko citu. Ko tad nozīmē taisnīgums, tiesiskums, kā tad rīkoties, kā spērt soļus uz priekšu? Eiropas Savienības rezolūcija. 28. mājas 11. Eh, gads eh, notikuma Gruzijā, kad notika demonstrācijas. Eiropas Savienība aicina Gruzijas valdību pilnībā izmeklēt caurskatām 28. māja notikums, tā skaitā apsūdzības pret policiju. Eiropas Savienība turpinās uh, cieši sekot notikumiem es uh, tiešām vēlos, lai Eiropas Savienība cieši seko notikumiem šajā lietā. Eiropas uh, Savienība, tomēr Eiropas cilvēktiesības tiesas spriedums. Uh, tiesa ir pārsteigta par to, kā dažādi vāras atzari uh, valsts prokurors, uh, cietumu par, departaments, parlaments, prezidents, uh, kā viņi attiecas pret uh, ieslodzītajiem. Izskatās, ka šeit tiek uh, īstenota uh, tiesvedība uh, šajā slapkavības lietā, kas nav pieņemama. Mr. Merabišvili. Apsūdzēts tiek Merabišvili, kurš pirms trim mēnešiem kļuva par partijas ģenerāla sekretāru. Viņš, kurš bija iekšlietu ministrs astoņus gadus kopā ar tieslietu ministru Adēšvillī, kurš pēc vēlēšanām nekavietojas atstāja valsti. Tie bija divas centri Gruzijai, ja kāds to nezina, kas seko Gruzijas eh, lietai, tad eh, es neko nevaru pateikt. Kādas ir apsūdzības? Un es gribētu, lai man par to nav jārunā, jo mēs esam vairāk kārt lūguši nosūtīt novērotājs. Hamerbergs no Eiropas Savienības, lai sekot šiem notikumiem, viņš pavada divas nedēļas Briselē, divas Gruzijā, un viņam ir piekļuvi visiem e, tiesu vedības materiāliem, Jo, ko es varu izklāstīt šeit? Es saprotu, tas var izklausīties neticami, varētu, es varētu izklausīties eh, neobjektīvs, bet, piemēram, Mēram Bišvilī gadījumā, 14. gadījumā kļuva par premjerministru, 15. jūlijā divi ministri veselības un sociālās nodrošināšanas, 22 tūkstoši cilvēku tiek. For what? pieņemti darbā, un tas notiek un tikai, lai uzskaitītu bezdarbniekus Gruzijā. Viņš nāk klajā ar šo projektu. Pirm, un 1. oktobrī notiek vēlēšanas, septembrī 22 tūkstoši Gruzīņu tiek pieņemti par budžeta naudu 6 miljonu lariem, lai uzskaitītu bezdarbniekus. Un šie 22 tūkstoši apliecina, ko viņi ir šī mēneša laikā darījuši. Viņi aģitē pār nacionālo kustību vienu mēnesi pirms vēlēšanām. Es eh, jau sacīju, Es labprāt par to nemaz nerunātu. Tomēr mans lūgums ikvienam. But not to believe other biased people as well. Neticēt ne man, ne citiem politiski neobjektīviem. Un vairāk ticēt neatkarīgiem, vairāk ticēt Amnesty International, vairāk ticēt Human Rights Watch, kuri izdara slēdzienus par 26. māju pa citiem notikumiem. Un galvārdā gribu sirsnīgi pateikties par jautājumiem, ieteikumiem, es pret tiem izturos ļoti nopietni. Un esmu gatavs turpināt darbu, bet ceļa maizē uz mājām ņemšu sev vienu atziņu par to, kāda ir selektīva politiskā justīcija. Vojska kungs man izstāstīja, kas ir selektīva politiska justīcija. Un, kad mēs zinām, ko mēs gribam, Un mēs to sakām, jo selektīva politiska justīcija var būt iespējama ne tikai Gruzijā, bet arī citur. Un ja jūs jau zināt, ka tā Gruzijā notiek, ka tāpēc Gruzijai vajadzētu liekt to vai citu, un tas ir jūsu ziņojums, tad es to pieņem zināšanai. Selektīva politiska justīcija, ko nedrīkst pieļaut, un arī sirsnīgi iesaku savai valdībai tādu nepieļaut. Paldies tā no ka kungs uz pāris sekundēm. E, priekšsēdētāji kungs, jūs pieminējāt parlamenta jauno mītni un manipulācijas ar zemes cenām un iespējamiem korupcijas gadījumiem, bet uh, gribu uzdot jautājumu kā pārs deputāts, kas ir pret mītni Strasbūrā un naudas šķiešanu. Vai ir tiesa tas, ka jūsu valdība, valdošā partija, e, skata iespēju pārcelties atpakaļ uz Bilisi un ietaupīt Gruzijas nodokļu maksātāju naudu. Ja tā tik tiešām ir, tad es sirsnīgi iesaku to darīt. Okay. Uh, the answer, the answer is okay. irrefutable. Atbilde par parlamentu runājot. Pirmkārt, mēs vēlamies maksimāli ciešas kontakts ar Eiropas parlamentu un paldies par uh, Paldies visiem, kuri ir apmeklējuši Gruzijas parlamentu, veco jauno ēku. Mēs mēģināsim vislabāk iz, izmantot eh, esošās ēkas un nodokļu maksātāju naudu skaitā. Par konstitūcijas grozījumiem. Un par mūsu darba efektivitāti un to, lai varētu atrasties tai tuvāk ļoti bieži. Mēs netiekam apmeklēt, jo mēs esam eh, tie, kas apmeklē Grūziju, nevienmēr var mūs apmeklēt. Un tāpēc mēs mēģināsim labāk izmantot nodokļu maksātāju naudu taiskaitā to, kas ir iztērēta un turpina tikt tērēta. Eh, prezidenta dēla izglītībai, koncertiem, uh, E, citām lietām. Mēs mēģināsim to izmantot labāk un tāpat arī labāk izmantot privātos līdzekļus, jo mēs nedomājam, ka privātajiem uzņēmumiem un biznesmeņiem e, nebūtu jāmaksā nodokļi, lai varētu finansēt e, publiskos darbus. Un valdībai šie līdzekļi jāizmanto labāk. Paldies, Sairu Švoļskis gribēju uzdot jautājumu, bet ja viņš uzsāks debates, tad mums nebūs laika tākošiem jautājumiem. Es neatsāku debatas. Premjeras Ivanis Švili teica mūsu delegācijai, ka ieslodzīs cietumā tos par piemēru visiem, kuri e, uzdrīkstētos viņam oponēt. Gribu sacīt, ka tas nav pareizi. Tā nav tiesa ka viņš, ka tā būs mācība tiem, kuri mēģinās viņam oponēt. Tas ir apgalvojums, kura sakarā es gribētu dzirdēt kādu apliecinājumu no sanāksmes, ka premjeras ir sacījis, ka es sodīšu šos cilvēkus, lai sniegtu mācību eh, tiem, kas oponē. Sakašvili tā darīja, Ivanišvili tā nedara, un es gribētu dzirdēt ierakstu no šīs sanāksmes, eh, kurš būtu dzirdējis Ivanišvili tā sakām. Vai tas ir būtu pietiekami taisnīgi? Labi, paldies jums, un paldies par atbildēm uz jautājumiem. Jūs redzat, nevienmēr jautājumi ir visai taktiski, bet dialogs ir jāturpina. Paldies un cerīgi raugos uz iespēju uzņemt jūs gan Grūzijā, gan uzstāties šeit. Paldies! How is it? Mr. Tedros. Tedros here. Yeah?